Der Präsident! Uiuiui, mein lieber. Priekšsēdētāj kungs. Guten Tag, meine Damen und Herren. Labdien, dāmas un kungi, lūdzu, ņemiet vietas.